Dargie kolēģi, atsāksim AFET komitejas sanāksmi. Piektais darbkārtības punkts - viedokļa apmaiņa ar Pomenovska kungu no Eiropas demokrātijas fonda. Sveicu jūs AFET komitejā. Mums ir liels prieks jūs šodien šeit sveikt. Eiropas demokrātijas fonds uh, prezentē savu ikgadējo ziņojumu, un jūs uh, darbojaties kopš 2016. gada jūlija, esat ļoti aktīvi strādājuši šos trīs gadus, eh, kontaktējoties ar tiem, kurus eh, Eiropas Savienība nav spējusi finansēt, sniedzot eh, atbalstu demokrātijai, uh, Eiropas demokrātijas fonds ir eh, kopīga iniciatīva ar Eiropas Savienību un dalībvalstīm. Tas tomēr ir uh, neatkarīgs fonds Beļģijas likumdošanas ietvaros, un tādējādi šis fonds var sniegt ātru finansējumu uh, jau divu dienu laikā, arī situācijās, kad Eiropas Savienībai būtu problēmas sniegt finansējumu saskaņā ar finanšu regulējumu. E, fonds ir jau finansējis apmēram 250 iniciatīvas un e, galvenokārt e, darbojies kaimiņu valstīs, bet arī tagad jau citās valstīs, ārpus mūsu kaimiņu valstīm. Un tagad došu jums vārdu prezentācijai, lūdzu. Thank you. <clears throat> Thank you. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies par eh, uzaicinājumu. Ik gadus mēs tiekamies eh, AFET komitejā, un es tiešām esmu ļoti pateicies, ka man ir iespēja jūs iepazīstināt ar Eiropas demokrātijas fonda gada ziņojumu, un esmu pateicīgs arī Eiropas parlamentam par atbalstu. Tātad mums ir 400 projekti, kurus īstenojam pē, sākot no brīža, kad sākām darboties kad sākām darboties 13. gadā. Mums tā ir lieliski iespēja šodien dalīties ar EDF gala, gada ziņojuma rezultātiem. Jūs e, esat saņēmuši arī to izdrukātā formā, tas ir 16. gada ziņojums, un jūs varat e, iepazīties ar to, ja vēlaties, arī elektroniski mūsu mājaslapā. Ļoti detalizēts ziņojums, nepakavēšo šajās detaļās, jo man ir nedz tam laika, nedz arī gribas, bet um, e, ceru, ka jums būs laiks sīkāk iedziļināties e, vairākos no projektiem. Par 16. gadu Demokrātijai 16. gads nebija viegls, un tas nebija viegls arī mūsu fondam. 16. gads nesa veselu virkni pārmaiņu, bet eh, tas eh, mums radīja arī jaunas iespējas. Autoritārie režīmi laiž savas saknes eh, daudz kur, Un eh, tas ietekmē kā runas brīvību. Mēs varam pie, pieminēt Krieviju, Ēģiptu, Azerbaidžānu. Pieaug arī dezinformatīvo kampaņu apjomi. Un tie, kur iestājas pret iesakņojušos informatīvo burbuli, tie tiek apkaroti. 16. gadā arī vairākas Eiropas Savienības eh, kaimiņu valstis ir pamanījusi, ka Eiropas demokrātijas fonds darbojas un kā mēs darbojamies, tas skaidri parāda, ka mūsu darbs ir nozīmīgs. Vienlaicīgi uz mums un arī uz mūsu sadarbības partneriem izdarītais spiediens manas pieminētajās valstīs eh, ļauj mums kā fondam strādāt ar vēl lielāku deksmi. Mēs um, joprojām vēlamies izdarīt atbalstu mūsu kaimiņu kaimiņiem, ja tā varētu teikt, un mūsu fonda darbība galvenokārt koncentrējas uz ārpus Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politikā esošajām valstīm. Es eh, tikos ar eh, Eiropas eh, Savienības īpašo sūtni Centrāla Afrikas jautājumos, un mēs runājam tieši par Vidusāzijas stratēģiju un Vidusāzijas jautājumiem. Burtiski pāris aspekti, ko darījām 16. gadā un kādas bija mūsu prioritātes, un pēc tam pakavēšos arī pie secinājumiem un pie tām, cik lielā mērā demokrātiskajos procesos lomu spēlē plašsaziņas līdzekļi un informācija. 16. gadā EDF ir nostiprinājis e, savu lomu kā demokrātija atbalstošs mehānisms. Mēs esam atbalstījuši 123 jaunas iniciatīvas 10 miljonu budžeta ietvaros 16. gadā. Tas e, skaidri parāda, ka mūsu atpazīstamība pieaug un ka e, ļoti daudzi jau zina, ka mēs varam palīdzēt un kā varam palīdzēt. Tas ir ļoti nozīmīgi. Vienlaicīgi ir tapis skaidrs, ka EDF atpazīstamība Eiropas Savienības valstu galvaspilsētās pieaug. Vienlaicīgi vēlētos e, uzsvērt to, cik svarīgi ir Savienības dalību valstu iesaistīšanās dažādu uh, demokrātijas atbalsta projektu īstenošanā un arī politiskā atbalsta sniegšanā. 21 Eiropas Savienības dalību valsts, kura sēž EDF eh, birojā, piedalās mūsu finansējumā, un to dara arī Kanāda. Un eh, Eiropas komisija katru gadu piešķir mūsu fondam eh, stipendiju finansējumu. Un tomēr mums, eh, mūsu rīcībā esošais finansējums, esošā nauda ir ļoti svarīga, lai mēs eh, arī turpmāk eh, varētu atbalstīt demokrātiskos aktīvistus daudz kur. Un mēs ceram uz jūsu atbalstu un izpratni arī turpmāk. 16. gadā mēs piesaistījām vienu darbības izvērtēšanas neatkarīgu auditu, ja tā varētu teikt, kas eh, izvērtēja to, kā mēs esam strādājuši, kur varēja darīt vairāk un kur ir sasniegts pietiekam daudz. Šis eh, ziņojums ir kā papildus eh, instruments īpaši EDF darbībā, kur mums ir nepieciešama ātra atbilde un kur mums ir nepieciešams eh, palīdzēt konkrēti. Moldovā, piemēram, EDF ir atbalstījis eh, divas opozīcijas televīzijas kanālus, un eh, mēs vēlamies palīdzēt viņiem arī turpmāk, jo tas tiešām Moldovas mēdīju ainavā sniedz būtisku pienesumu. Tādās valstīs kā Ēģipte, Baltkrievija, Krievija, Azerbaidžāna, šajās valstīs pilsoniskās sabiedrības aktivitātes tiek ierobežotas ļoti daudz, daudzos veidos, un mūsu atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai šajos, šajās valstīs ir ārkārtīgi būtisks. EDF atbalsts demokrātijas aktīvistiem ir ļoti svarīgs. Sīrijā mēs esam palīdzējuši pilsoniskās sabiedrība, pilsoniskās eh, sabiedrības eh, organizācijām īstenot demokrātisko praksi. Un eh, mēs esam atbalstījuši arī atbalstu Sīrijas bēgļiem Libānā. Tādējādi mūsu organizācija ir parādījusi, ka mēs varam sniegt savu artavu arī bēgļu plūsmas sakārtošanā. Pie tam eh, manis pieminētajā gadījumā Lībijā bēgļu situācija ir īpaši smaga. Mūsu gada ziņojums ļoti detalizēti izklāsta mūsu darbības piemērus. Kā jau teicu, jums šis ziņojums ir pieejams kā drukātā formā, tā varat ar to iepazīties arī internetā. Mēs e, esam šajā ziņojumā iekļāvuši arī vairākas eh, intervijas ar konkrētiem cilvēkiem, kuriem konkrēti esam palīdzējuši. Jāsaka, ka šīs intervijas pavēra samērā traģisku ainu. Viens e, aktīvists no Tunisijas e, savas politiskās pārliecības dēļ ir pavadījis vairākus gadus cietumā. Un pēc arābu pavasara, kad viņš nonāk cietumā, viņš arī ir uzsvērs, cik svarīga ir sadarbība ar mūsu fondu. Bieži vien e, aktīvisti ir jaunieši, kuri nevēlas nemierus, viņi vēlas vienkārši labāku nākotni savai valstī. Kā jau teicu savas runas eh, sākumā, pagājušais gads ir bijis eh, ļoti daudzveidīgs. Mēs eh, palīdzam dažādām organizācijām, un eh, šķiet, ka plašsaziņas līdzekļu ieguldījums starptautiskajā darbkārtībā kļūst arvien aktuālāks. Pagājušajā mēnesī viesojos Helsinkos, kur eh, runāju ar vairāku Somijas ministriju pārstāvjiem. Somija vēlas izveidot eh, kiberuzbrukumu apkarošanas centru 16. gadā ir kļuvis skaidrs, ka e, pilsoniskās sabiedrības, pilsoniskajai sabiedrībai aktuāli jautājumi kļūst ar vien aktuālāki. Un e, jaunā realitāte prasa gan ātru atbildi, gan arī to, lai arvien vairāk politiķi izprastu, ka demokrātijas projektiem bieži vien ir konkrēta ietekme, fiziska ietekme sabiedrības dzīvē. Piemēram, tāda Eiropas izaicinājuma kā migrācijas krīze, ir ļoti daudzas organizācijas, kuras līdzīgi kā EDF darbojas eh, migrācijas krīzes eh, atrisināšanā. Un eh, nevajadzētu dzīvot ilūzijā, ka autoritārie režīmi var piedāvāt ilgtspējīgus miera risinājumus. Politikai gan tās sagatavošanas laikā, gan īstenošanas brīdī ir svarīgi balstīties uz pragmatiskiem resursiem. Eiropas Savienība, iestājoties par savām vērtībām, domā tālajoši. Un eh, mēs esam sadarbības partneri kā Eiropas Savienībai, tā arī aktīvistiem, demokrātijas aktīvistiem visā pasaulē. Šīs eh, demokrātiskās vērtības ir viens demokrātisko vērtību atbalsts ārpus Eiropas Savienība, Savienības teritorijās nāk par labu arī mums. Paldies! Eh, atbildēšu uz jautājumiem. Thank you for your presentation. Paldies par prezentāciju. Sāksim ar tautas partijas grupu. Lentas kungs, uz divām minūtēm lūdzu. Dziękuję bardzo. Jā, paldies. Es atvainojos par to, ka atnācu vēlāk, bet eh, attīstības komitejā pašlaik notiek uzklausīšana par uh, kondicionalitāti attīstības sadarbībā. Tas ir ļoti cieši saistīts arī ar uh, šodienas tematu. Es ļoti priecājos, ka Eiropas demokrātijas fonda izpildotājs ir atnācis šodien pie mums un uh, stāda priekšā šo svarīgo projektu. Uh, Šeit ir runa par to, kā atbalstīt mediju pluralitātu un demokrātiju pasaulē. Ir runa par to, ka ir jāatbalsta demokrātiskas pieejas eh, ļoti sarežģītos apstākļos, kādus mēs vērojam, ir tīpaši tuvajos austrumos un Āfrikā, kā arī austrumu kaimiņos. Tā ir brīnišķīga iniciatīva. Jūsu fonds, jūs eh, rīkoties elastīgi, varat ātri pielāgoties situācijai, kas ātri mainās un uh, risināt ar vien jaunus izaicinājumus. Tādēļ pavisam īsi komentārs no manas puses par Sīriju. Tur notiek pilsoņu karš jau sešus gadus, un situācija šajā valstī nemitiek pasliktinās. Vai jūs uzskatāt, ka ir iespēja tiem spēkiem, kas uh, vēlas panākt pārmaiņas Sīrijā? Ja tiem, kas interesējas par Eiropas vērtībām, vai mēs varam vēl vairāk atbalstīt eh, šos aktīvistus? Ko mums vajadzētu atbalstīt atsevišķas personas, kādu vadošu politisko personību, būtu svarīgi uzzināt, ko ir jāatbalsta valstī, kurā jau tik ilgi plosās eh, pilsoņu karš. Fardikas kundze, uz divām minūtēm lūdzu. Reiz paldies priekšēdētāji. Vēstniekungs, izpildirektorkungs. Var paust savu atbalstu jūsu fonda darbām. Esmu varējis pārliecināties par to, kāda vērtība ir jūsu darbam, kāda tam ir kvalitāte. To mēs uh, vienmēr par to esam varējuši pārliecināties savā darbā šeit Eiropas parlamentā. Man ir tikai viens jautājums. jautājums par teritorijām, kuras uh, netiešā veidā ir okupējušas, uh, okupējusi Krievijas federācija. Kāda ir situācija, piemēram, Krimas tatāriem, viņu aktivitātēm, un kādas ir iespējas, kas uh, viņiem ir arī īstenot programmas, kas varētu kalpot iedzīvotāju labākai informācijai un pilsoniskās sabiedrības veidošanai. Man ir skaidrs, ka tas ir sarežģīts jautājums un ka darbs noteikti ir ļoti sarežģīts. Mans otrais jautājums attiecas uz Abhāziju un Osetiju. Cik lielā mērā jūs strādājat arī šajās teritorijās? Tagad no zaļajiem Meserīhi kungs. Paldies priekšsēdētāji. Sisnīgi pateicos par uh, viedokļu apmaiņu un ar prieku gaidu arī nākamās sanāksmes, kas būs arī vēl uh, pēc šīs nedēļas. Nevēlos šeit uh, daudz laika tētēt, lai slavētu jūsu fondu. Protams, mēs visi piekrītam tam, ka tas ir milzīgas, milzīga nozīme, un jūs veicat ļoti augstu kvalitātes darbu. Tas ir redzams arī ziņojumā. Man ir divi tādi praktiski jautājumi. Uh, kam nav tad vispārīga politiskā nozīmība. Viens no jautājumiem ir pagājuši gadu, pusotrā gadā jūsu darba tvērums ir eh, paplašinājies. Viens no devēja valstu problēmām ir, kāda ir eh, attīstība uz vietas un kas tiek prasīts no šiem teritorijām, vai mums vajadzētu uh, atbildēt uz eh, tām prasībām, kas nāk no dažādām, eh, no dažādiem reģioniem. Tātad eh, šis te teritoriālais paplašinājums, kā jūs strādājat ar to? Vai jūs varat fokusēties uz Moldovu un Armēniju tādēļ, ka ir spiediens no citas puses, vai arī vienkārši gaidāt, kad nāktu pieprasījumi no šiem teritorijiem. Otrakārt, kā jūs šo atbalstu sniedzat, vai tas kaut kāds institucionalizēts veids, vai ir institūcijas, kuriem jūs eh, sadarboties pastāvību. Un tagad Šahaus ir vārds eh, NF vārdā. Euh, Kas mani pārsteidz, un eh, man ir prieks, ka mana valsts Francija nepiedalās tā arogance šajā propagandā, propagandas centralizācija, ko jūs īstenojat Es eh, paraudzījos uz dažiem punktiem. Ukraina, Maidans, jūs eh, veidojat no jauna vēsturu un nevis stāstāt faktus. Sīrija, kā jūs varat aizmirst eh, atbalstu, kurš tika sniegts no dažu demokrātisku valstu puses teroristiem un arī mūsu izlūk dienesti atklāja šo informāciju, es runāju par savu valsti. Uh, jūs nākat šeit klajā ar stereotipiem, jūs, jā, vai tad tā ir, jā, tā ir demokrātija, bet es nepiekrītu jūsu teorijai, un mēs pretojamies jūsu teorijai, jūs nerespektējat ticības brīvību, jūs īstenojat dezinformāciju, un jūs esat demokrātijas instruments. Es biju uh, Eiropas Demokrātiskā fóruma priekšsēdētājs, kas apkopoja opozīcijas kustības pirms mūra krišanas, un tagad man jārīkojas tāpat, jācīnās tāpat, tā kā mēs cīnījāmies pret komunistu uh, sistēmu, un tagad mums jācīnās pret jūsu propagandas sistēmu, kas ir neizturam, neatbalstām, un uh, laimīgā kārtā tautas uh, to visu nepieņem, jo nevar pieļaut, ka tas viss tā turpinās. Paldies! <clears throat> That's all the request we had for the floor. Jā, vēl ir uh, runātāji pieteikušies. Uh, jūs varat uh, apmēram 4 minūtes atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu. Paldies. Paldies par ļoti pozitīvajiem izteikumiem, izņemot vienu pēdējo. Gribētu tikai sākt ar mazākumu. Gribētu teikt, ka Francija atbalsta ieviešana ja nesniedz uh, eh, iekūdījumu, un, un, nu, un nav šis eh, tāds neto iekūdīties, bet šajā mehānismā kā tādā Francijas niec atbalsta. Tātad uh, sēž mūsu laivā un piedalās visās debatēs, plānojot misijas un uh, ieviešot šīs galvenās prioritātes pēc kāda laika. Tikai nedēļa atpakaļ es apmeklēju Parīzi, un man bija aktīvas diskusijas par mūsu darbu ar uh, vadības pārstāvjiem, un es vienkārši uzklausu, ko saka, kāda ir va, uh, va, Francijas valdības nostāja, aci pēc aci, bet, nu, uzklausīju jūs komentāru, bet es tam nevaru piekrist. Par uh, Sīrijas jautājumu. Kā Vendes kungs jautāja. Mēs ļoti atbalstām un darām, cik vien varam, atbalstīt cilvēkus, kas dzīvo bēgļu nometnēs. Mēs šeit runājām par miljoniem sīriešu. Es nemēģinu šeit uh, meklēt bēgļus Eiropā, kas uh, uh, dzīvo Eiropā, bet sapņo par to, kā atgriezties atpakaļ savā valstī. Tas ir mazīgs potenciāls, kā veidot jaunu Sīriju. Viņi ir atstāti vieni paši. Mēs tur varam darīt daudz kaut ko vairāk. Piemēram, pilsoniskajā eh, izglītībā, izglītības jautājumos ir īpaši uh, attiecībā uz jauniem cilvēkiem. Mums jāatceras, ka, piemēram, 12 eh, gadus vecs uh, puisis uh, aizbēdzis no, bērns aizbēdzis no Sīrijas, tad dzīvo sešus gadus bēgļu nomeni 18 uh, gadi, un viņa izglītība faktiski ir pārtraukta kas viņu pieņēmis darbā. Tātad viņš ir pieder ļoti sociāli vaļai grupai, un uh, mums jāatrod kaut kādi instrumenti, kas būtu daudz uh, tādi spēcīgāki. Mēs varam šeit uh, vadīt tādas programmas, bet mēs ar savu ļoti ierobežoto budžetu un specifisko ne nešu, kurā strādājam, mēs nevaram to visu atrisināt. Es domāju, ka tā būtu tā liela rezerva iespēja, kā nākotnē uh, ieguldīt daudz vairāk. Paldies, Fotīgas kundze, par jūsu atbalstu. Tas ir ļoti vērtīgs. Kā jūs teicāt, mēs sadarbojāmies jau daudzos jautājumos, un ņemot vērā jūsu konkrēto jautājumu par krimas tatāriem, mūsu projekti iekļauj arī darbu ar viņiem, gan Krimā pašā, gan arī ārpusē. Tā ir īpaša niša, un uh, esmu specializējušies uh, šādā uh, darbā, tādā netīkā vidē, bet, mē, protams, ka drošības dēļ mēs nevaram arī šeit pilnīgi visu publiskot par um, paplašinājumu. Mūsu jaunais lūdziekas Tomašs jautāja. Protams, ka paplašinājums prasa arī lielāku finansējumu. Mēs esam paplašinājuši mūsu geogrāfisko tvērumu. Diemžēl tam neatbilst mūsu budžeta paplašinājums tas trūkst, tas palielina. Mēs mēģinām šeit uh, risināt jautājumu, bet, protams, ka ģeogrāfiskais vērojums paplašinās vairāk. Un mēs neesam, nevaram šeit, uh, nevaram saglabāt pilnu ātrumu arī jaunajās teritorijās. Mēs esam tādā mērenā režīmā darbojamies un analizējam to, kas ir nepieciešams. Un uh, mums jau ir piemēri projektiem šajos jaunajos reģionos. Mēs esam saņēmuši īpašu finansējumu no diviem naudas devējiem Eiroazijas projektos, kur mēs varam drusku ātrāk virzīties uz priekšu. Imaga fonds uh, arī palīdzēja risināt šā, šo, šādus specifiskus jautājumus. Jā, ja būs vēl jautājumi, labprāt uz tiem atbildēšu. Thank you very much. Paldies par jūsu prezentāciju, par to, ka atbildējat mūsu jautājumiem. Tagad virzīsimies uz eh, nākamo punktu darba kārtībā, bet šķiet, ka mūsu viesis vēl nav ieradies. Tā kā es vēl to sākt, tas būs uh, tikai locekļiem un aizslēgtām durvīm. Un Eiropas Savienības eh, ierēņi var būt klāt, bet uh, tie cilvēki, kuri nav paredzēti uz šo punktu, lūdzu atstāt tā, kamēr mēs.